Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit. Cienījamās kolēģis un kolēģi, uzsākšiem sanāksmi. Jums ir darba kārtība. Vai jums ir uh, vēlme kaut ko mainīt? Uh, nav. Tad pieņemsim darba kārtību. Otrais darba kārtības punkts ir eh, pēdējā sanāksmes protokola apstiprināšana. Un mēs uh, Parasti darām tā, ka ja līdz šodienas sanāks beigām ne, nav nekādas vēlmes kaut ko mainīt, eh, tad eh, tas ir pieņemts. Sanāks vadītāji paziņojumi. Paziņojumi šādi. Pirmkārt, gribētu atgādināt, ka arī šī sanāksme tiek pārādīta tīmeklī. Tā kā lūdzu domājiet, ka padomāt par to, ka to kāds no ārpus varētu redzēt, vērot, tā kā lūdzu attiecīgi uzbedieties. Tad mums ir saraksts par uh, vēstuli sarakstu. Ja kāda vēstuli jūs īpaši interesē, tad uh, jūs varat griezties pie sekretariāta un prasīt šo vēstuli. Mums ir oficiāla sanāksme ar uh, TPC Tirniecības palāta padomē, kas eh, katru piekdienu sanāk kopā, un mēs eh, esam apmainušies viedokļiem par pamatprincipiem. Ir īpaši par tematu TTI un TPI. Par svarīgiem likumdošanas procesiem. Tiesa gan tur nav panāks liels progress Noteikti, ka rīt ar Itālijas eh, vice tirniecības ministru varēsim par to diskutēt, jo viņi vada Eiropas Savienības padomus prezidentūru šajā pusgadā. Es uh, biju viesis oficiālajā tirdzniecības ministra tikšanā 21. novembrī. Es ceru un pieņemu, ka tas nav tikai tāds vienreizais notikums, bet ka mēs principā varēsim piedalīties formāli arī tirniecības ministru tikšanās sanāksmēs, un uh, tur varēsim runās, uh, runāt par uh, sarunām, arī, protams, par TTIP, bet arī par TDI. Bija arī ilgāk diskusija par attiecībām ar Ķīnu, ņemot vērā ekonomiskos izaicinājumus, bet arī juridiskās problēmas, kas ir eh, tirzniecībā ar Ķīnu. Tālāk es vēlētos jūs informēt par to, ka nākamgad grozījumi vairs nav jāparaksta personīgi, bet jūs tos varēsiet eh, arī elektroniski parakstīt jaunajā portālā. To sauc Digital Signal Portal. Un eh, tā, to jūs varēsiet izmainot, eh, izmantot, eh, tas ļoti vienkāršos darbu. Siznieks veica Marku Jutenu, viņš sēž pa labi šeit no Alberto. Viņš ir jauns, jauns darbinieks sekretariāta komandā. Siznieks veica Marku. Viņš aizstāja Nikolās Dojetu, kurš eh, rotācijas eh, principu dēļ ir strādā citur administrācijā. Jā, tad eh, es ceru, ka mēs jauki sadarbosimies, un es ceru, ka tu labi jutīsies šeit kom mūsu komandā. Gribētu norādīt uz to, ka šīs sanāksmes beigās, jo ir pēdējā sanāksme pirms uh, būs eh, pirms Ziemassvētkiem, eh, tātad ir ielūgums uz nelielu glāzīšu pacelšanu šodien pēc sanāksmes. Gribētu arī norādīt uz to, ka Pasaules tirnasības organizācijas eh, sakarā, un tas ļoti iepriecinoši, ir panākti būtiski rezultāti. Problēmas par Indiju un viņu uh, pārtikas produktu drošības programma, vismaz pagaidām šīs problēmas ir atrisinātas. Un uh, tagad būs uh, trade facilities uh, risināšana ar Balī arī ir izdevusies. Un kopumā šķiet, ka tur tiešām panāks progress, kas attiecas uz uh, Pasaules tirdzniecības organizāciju un Dahas sarunu kārtu, un ka šīs sarunas var turpināties. Un domāju, ka tas ir ļoti svarīgs punkts, uh, kuru mēs uh, jautājumā par galveno punktu izvirza, izvirzīšanu tirnības politikā, par to mums tiešām ir jāpadomā. Vakar vakarā diskusijā ar jauno komisiju, jo vakar vakarā komiteju priekšsēdētāja tikās ar jauno komisiju. Un šajā sarunā, protams, bija runa par desmit galvenajiem centrālajiem punktiem jaunās Eiropas komisijas darbā, un viens no šiem desmit jaunajiem punktiem uh, bija godīgas un līdzsvarotas eh, pieejas īstenošanā sarunās ar ASV, kas, protams, noteikti ir ļoti svarīgi, bet īpaši ņemot šo attīstību par PTO, domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs neaizmirstam arī multilaterālos aspektus. Un uh, pasaules tirgus organizācijas procesus mēs veidot atbilstīgi, tādēļ vakar vakarā es arī to skaidri paudu sarunās. Labi. Tad es eh, tagad pāriešu uz jautājumu par caurskatāmības eh, iniciatīvu. Mēs visu laiku esam par to diskutējuši, strīdējušies, lai panāktu lielāku caurskatāmību sarunās. Esam runājuši par to ar jauno komisāri, viņa atbilstoši to rēģēja un izvirzīja priekšlikumu caurskatāmības iniciatīvai. Es to ļoti atbalstu. Tagad būtu svarīgi detalizēt to visu, izstrādāt. Un tas patiesībā nav nemaz tik vienkārši, jo Tas prasa arī lielu administratīvo ieguldījumu. Piemēram, šāda prakse, ka uh, ierobežot dokumenti tiek uh, izdalīti kā kopija 751 deputātam, tas faktiski nemaz nav izdarāms, tīpaši mūsu komitejas sekretariāts to nemaz nevar paveikt, un uh, tad jau kolēģi būs tikai nodarbosies ar to, ka šie konfidenciālie dokumenti tiks izdalīti un kopēti tik tālu. Kopumā šī caurspīdīguma iniciatīva ir eh, jāatbalsta, bet eh, tas ir eh, administratīvi veiksmīgi jā, jāizteno. Kā pēdējais paziņojums par sarunām par vides precēm. Otrā kārta bija septembrī. Tur bija par ar, definīciju par to, kas ir šie vides produkti, vides labumi. Un mūsu komitejā ir paralēla diskusija. Un uh, būs runa par šo sarakstu, kas ir iekļaujams vides uh, produktu sarakstā, ir īpaši kanalizācijas ūdeņi. Ceturtā kārta ir plānota janvārī. 14 ričinējie deputāti ir saņēmuši arī papildinājumu. Arī Islande piedalās sarunās. Arī tas Pasaules tirdzniecības organizācijas ietveros ir ļoti labs ieguldījums un ļoti laba pieeja. Labi, tad mēs varam pāriet pēc ceturtā punkta. Tas ir jautājums par trialogiem. Tur ir jāpastāsta par vienu trialogu, kas e, notika ar padomi. Tur ir runa par likumdošanu, par ārējiem tirzniecības statistikām. Pirmajā brīdī laugot, raugoties, varbūt tas nav tāds politiski jūtīgs jautājums. Bet, protams, raugoties no procedurārā viedokļa, tas viss ir ļoti interesanti. Tas ir jautājums par to, kādi elementi likumdošanā uh, ir eh, jāievieto pamata tekstā, kādi elementi tiek ievietot deleģētajos aktos un kādi ele elementi īstenošanas tiesību aktos. Mūsu skaidrā nostāja, protams, ir viss, kas uh, pieder pie normatīviem nosacījumiem, tas ir vai nu pamattekstā vai deleģētajā aktā, bet nekādā gadījumā ne īstenošanas tiesību aktā. Līdz ar to šajā trialogā runa ir par institūciju jautājumiem. Nākamajā pirmdienā, 8. datumā, mums būs tikšanās par šo jautājumu. Un līdz tam komisijai šajā pretrunīgajā jautājumā ir jāizvirs kompromisa priekšlikumi. Pirmā kārta raksturies to, ka bija vēlme panākt vienošanos arī Itālijas padomjas prezidentūra spērē ļoti konstruktīvu lomu. Un es pieņemu, ka šis kompromisa gars nākošu pirmdienu arī darbosies, lai mēs varētu pabeigt sarunu kārtu. Labi. Nav neviens pieteicies runāt. Labi, tad mēs laikam esam par ātru virzīšos uz priekšu, jo Tomē kungs vēl nav ieradies. Vai arī viņš kaut kur slepeni ir nosēdies zālē, ielavījies zālē un kaut kur klusiņām apsēdies? Nē, laikam tā nav. Tad mēs varam pāriet pie sastā punkta. Lai mēs nestrādātu tukš, tukškaitā. Sastais punkts, tas ir Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana. Tur došu vārdu uzticamajās rokās kolēģim, kas atbilst, atbild par budžetu, tas ir Bēgas kungs. Jā, paldies priekšsēdētā. Cienījumās kolēģis un kolēģi. Jā, es runāšu tik ilgi, kamēr kolēģis no komisijas nav ieradies, jo <laughs> tā es gluži nedarīšu laikam. Jā, šeit īpašais ziņojums no re, revīzijas palātas, šeit ir sniegta informācija, tur ir arī būtiska daļa arī no mūsu daļas eh, par eh, budžeta izpildi. Es negribu steigties pa priekšu revīzijas palātas informācijai, bet eh, šeit vajadzētu paraudzīties, kāds ir šis apkopojums. Protams, šīs preferenciālo tirdzniecības noliekumu piemērā ir redzams, kur ir vājie punkti. Un šeit tas tiešām parāda dažas problēmas citos budžeta jomās. Pirmkārt, kur ir komisijas kompetence, kur ir vājie punkti komisijas pusē, kur ir problēma sadarbībā starp komisiju un dalībvalstīm, un eh, kādi pasākumi tiek veikti kopā, lai šos trūkums novērstu. Principā es gribu teikt eh, sekošu par budžeta izpildes apstiprināšanu. Mums visu laiku ir eh, publiska diskusija par tā saucamo uh, Declaration of Insurance. Jā, tā ir deklarācija par uh, uzticamību, kas uh, tiešām regulāri sagatavo, uh, sagādā problēmas. Un, diemžēl, politiskajā un sabiedrības diskusijās viss tiek samests vienā katlā. Atgādināšu diskusiju, kas uh, notika Briselē ar toreizēju vicepriekšādātāju no revīzijas palātas, Erefon Medu, kas bija pirms tam arī Vācijas uh, revizijas palātas priekšsēdētāja. Un toreiz bija diskusija, kas bija ārkārtīgi pretrunīga. Viņa teica sekojošo, ja dalība valstis šādā sistēmā, kā uzticamības deklarācija, ja tā būtu pakļauta šādai procedūrai, tad lielākā daļa no dalību valstīm šādu deklarāciju nekad nedabūtu gatavu. Tik tā par sistēmu. Otrā lieta, un tas eh, skaidri parāda eh, arī no revizijas palādes interpretācijas to redz, kur ir īstenībā pamat problēmas, kādas ir, eh, lai optimāli izmantotu Eiropas Savienības līdzekļus, lai sasniegtu optimālu izmantošanu. Protams, ka mēs zinām, ka lielas daļas no budžeta uh, pārvalda dalībvalstis, un tas noved pie sistēmas, kas ir vēl sarežģītāka un kompleksāka, bet eh, tas ir ne tikai nacionālais, bet arī reģionālais līmenis, piemēram, KLP īstenošana vai struktūra politika. Es gribētu tikai sniegt norādi uz to, ka mēs gadiem ilgi budžeta komitejā par to esam runājuši, proti, ka atbilstošās atbildīgās iestādes dalībvalstīs, lai Tām arī vajadzētu sniegt garantiju, lai tiktu pareizi izmantot Eiropas Savienības līdzekļi. Gadiem ilgi tas tika torpedēts. Nu, ļoti nozīmīgām dalībvalstīm tika teikts, jā, mums ir federāla struktūra, un uh, visas valsts ministri taču nevar garantēt, ka federālais zemēs tas viss kārtīgi notiek, un tam līdzīgi. Tā bija interesanta diskusija. Tas, kas tiek aities no Eiropas līmeņa, to paši mājā nemaz nevar īstenot, un tas principā parāda, ka šeit notiek tāds, tāds spēle kā Melnais Pēters, un šeit uh, daži izteikumi tiek izteikti ļoti neapdomīgi, bet tomēr ir skaidrs, ka daži Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana parāda, kādu pievienoto vērtību, pievienoto vērtību Eiropas, eh, kāda ir šī pievienotā vērtība, vai arī kāda papildus vērtība, ka tas nav pietiekami nodrošināts. Esmu pateicīgs revīzijas palātē, ka pēdējos gados eh, šeit eh, skaidrāk tie parādīts, ka šis sarežģītības pakāpe, lai dabūtu Eiropas Savienības naudu un to izmantot, ir liela daļa no problēmas pašas Jā, un sabiedrība to bieži vien uzskata par krāpniecību, bet mēs uh, faktiski reizēm izgāžamies tādēļ, ka paši esam uzlikuši tādas normas un prasības, ka neviens cilvēks ne, nevar izlasīt, un uh, jebkurš cilvēks jutīsies pārāk pārslogots. Tas ir uzdevums, kas ir jāizteno likumtevējam, proti komisijai arī. Kā rīkoties ar uh, saņēmējiem, vai viņi patiešām ir spējīgi izpildīt to, kas tiek prasīts normās un prasībās? Vai tas nav šī iemesla dēļ, kādēļ nauda netiek pareizi izmantota vai vispār netika izmantota? Gribēju to kā tādu principu vispirms pateikt. Un tad dokumentos redzēsiet atzinumu projektu mūsu komitejai. Teikšu, ka jautājums par vispārīgo vērtējumu revizijas palādas eh, secinājumiem raugoties uz kļūdu pakāpi, kļūdu līmeni. Šeit varbūt vajadzētu drusku vairāk diferencēt, jo, protams, ka ir atšķirība. Vai ir programmas, kas būtībā uh, ko vada komisija pati, vai ir dalīts, dalīta pārvaldība un uh, kur ir tas, kas mūs īpaši interesē, kur ir programmas, kas ir ārējā jomā, proti, kas varbūt uh, tiek, tie ir jāmērā citu mērauklu nekā eh, tajās programmas, ko komisija pati vada. Tur ir diferenciācija raugoties arī uz izaicinājumiem, ar kuriem šeit jātiek galā. Ja mēs šeit paraugāmies, piemēram, attiec tas teic uz otro un trešo punktu, tas tur ir iekļauts, kas notiek uh, ārējo attiecību jomā, ārējās palīdzības jomā, tur ir interesanti komentāri no revīzijas palātas, kā piemēram, attīstības programmas gadījumā, kādā valstī, kas nemaz nav tik tālu no mums, tur ir konstatēts sekojošais, proti, ka komisija uh, validētais 150 eh, miljonus eiro. Eh, šeit tie tikuši eh, izmantot, kaut arī tur nav garantēts, ka kļūdas tiks novērstas. Un tas ir tāda milzīga summa, un šeit komisijai vajadzētu nodrošināt to, ka izdevumu īstenošana tiek īstenota uz patiešām izdota izdevuma pamata, nevis uz vērtējumu pamata. Un komisija uh, ir jau piekritusi, ka šie nosacījumi tiks mainīti, un faktiski jau tas ir pašsaprotami. Un, protams, ka tur ir pamatots uztraukums, ja arī programmā notiek tādas lietas. Par te tematiem eh, preferenciālās tirzniecības nolīgums. Jā, tur par uh, revīzijas palātas teikto gribētu teikt, ka mums vajadzētu koncentrēties uz diviem, trim centrāliem punktiem. Pirmkārt, tas ir jautājums par ārējām attiecībām, programmas ārējā palīdzībā un atbilstošā tirdzniecības un kļūdu kvota, preferenciālā tirdzniecības noliekumi un vispār, ko mēs esam jau diskutējuši par to, kā vajadzētu atcerties situācijā ar neatkarīgo vērtējumu Eiropas Savienības informācijas eh, centriem Āzijā un citos pasaules reģionos. Paldies! Jā, sirsnieks, paldies! Tad runās ēnu referents no sociālistiem un demokrātiem. Vai ir kāds klāt? Uh, broadly we agree with the... Uh, Kopumā mēs piekrītam referentu nostājai. Es domāju, ka te ir daudz saprātīgu priekšlikumu bet mums ir iebildumi par EPP apsēstību ar biznesa centriem Āzijā. Mēs īsti nesaprotam, kāpēc viņiem kaut kas ir pret. Mūsuprāt, tas ir um, saprātīgs veids, kā um, informēt par Eiropas Savienības biznesa aktivitātēm šajā reģionā. Un, uh, plašāks arguments, ja budžetārais arguments ir tāds, ka dalībvalstīm izdodas uh, kaut ko paveikt labāk šajā jomā. Protams, dažām Eiropas Savienības dalībvalstīm tas izdodas, bet mēs tomēr vēlētos, lai šie centri turpinātu uh, tur strādāt, bet pret, citādi var teikt, ka referents ir paveicis lielisku darbu. Lielas paldies! Lielas paldies, Kēmbelkungs! Paldies priekšsēdētājiem! Mēs uzskatām, ka tas ir lielisks, ka tas ir dīvains ziņojums, jo mums ēnu referentiem nešķiet uh, pareizi tas, ka kļūda ir uh, joprojām tik liela un mums šķiet, ka būtu jāatliek šī um, lēmumu pieņemšanu arī dalībvalstīs. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši taupības pasākumu kontekstā, kur dalībvalsts izvēs tik milzīgus centienus samazinot izdevumus, mūs satrauc arī tas, ka 29% darījumu ārējās attiecībās, uh, par kurām ir veikts audits, ir atklājies, ka te ir kļūda. Tātad Ir ārkārtīgi svarīgi uzzināt, kāpēc šīs kļūdas nav tikušas konstatētas agrāk, un vai eh, kaut kas tiek darīts, lai ievies kontrolē, tas vairs nenotiktu turpmāk. Un tālāk par ietekmes novērtējumu. Es nedomāju, ka uh, ir ticis eh, pietiekami uh, novērtēts tas, kāda ietekma atstās, atstās tirsniecības nolīkumu, jo īpaši nākotnē. Paldies! Paldies, mani pie! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo ziņojumu projektu, kurā ir risināt vairāk ļoti svarīgi jautājumi. Mēs redzam, ka kļūdas eh, marža bija diezgan eh, zema, bet ir iespējams vēl to uzlabot. Um, ir bijušas mazīgas problēmas iepriekš, piemēram, palīdzības pažuš, pazušana Ēģiptē, tāpat arī ārējā rīcības dienesta aktivitāšu izvērtēšana, un es domāju, ka te ir vieta uzlabojumiem. Uh, šīs problēmas būtu jārisina arī AFET un INTA ietvaros e, ir pārklāšanās, un mēs par to esam runājuši iepriekš. Mums labāk ir jākoordinē savas ārējās attiecības un uh, ārējās attiecības kā tirniecības elements. Nesenajā uh, revīzijas palātas ziņomā par preferenciālajiem tirsniecības nolīgumiem, uh, par ko noteikti mēs runāsim vairāk arī šodien, uh, ir parādīts tas, ka arī te ir vietu labā, eh, uzlabojumiem, jo īpaši attiecībā uz ietekmes novērtējumiem un ekspostu izvērtējumiem. Un mēs domājam, ka revīzijas palātas rekomendācijas tiks ņemts vērā. Eh, Tirzniecības nolīguma pienācīga izvērtēšana nav tikai un vienīgi budžeta jautājums, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, lai partneri izpildītu savas saistības, par kurām viņi ir parakstījuši vienošanās, kas attiecas uz cilvēktiesībām, darba standārtiem un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc politiskā vadība noteikti novadīs pie lielākas ticamības un efektīvākiem budžeta rādītājiem. Paldies! Helmutam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos eh, pateikties eh, referentam par eh, ziņojuma projektu kopumā mēs to varam atbalstīt. Gribētu tomēr pieminēt vēl trīs punktus. Es piekrītu kolēģu izteikumiem, ka mums vispārīgi vajadzētu ļoti uzmanīgiem būt un raudzīties, eh, cik lielā mērā maksājums tiešām ir bijis atbilstošs, un ka komisija vajadzētu būt skaidrākai un precīzākai, un skaidrāk ne tikai atklāt kļūdu kvotas, bet tās galvenokārt vajadzētu arī samazināt. Otrakārt, es piekrītu kolēģiem, kas attiecas uz eh, ietekmes novērtējumu gan ex ante, gan ex post, un uh, lai tur būtu ne tikai tīrā finanšu dimensija, bet lai tiktu vērtēta visas dimensijas, gan uh, sociālie, ekoloģiskie uh, aspekti. Tas reāli ietekmē arī maksājumus, it īpaši tirniecības jomā. No referents klabrāt labprāt vēl dzirdēt, cik lielā mērā noteikti aspekti ne tikai ārlietu un ekonomikas jomā, bet arī attīstības politikas jomā un ārlietu politikas po, jomā arī tiek uh, ietverti runājot par ārējām attiecībām. Es domāju, mums vajadzētu būt ļoti precīziem. Mums vajadzētu kā tirniecības komitejā skaidri pateikt, ka tas attiecas arī uz instrumentiem, kurus mēs uh, šeit uh, komitejā arī kontrolējam. Mums to vajadzētu darīt. Tādēļ gribētu precizējumu, jo no pirmā un otrā punkta tas man nekļuva pietiekami skaidrs. Ceturtajā punktā es uzskatu, ka ir noteikti nepieciešams, ir īpaši arī raugoties uz rīcību, kā mēs strādājam mūsu komiteja jaunajā sasaukumā 2014. gada otrajā pusgadā. Mēs tādā ļoti ātrā veidā pieļāvām dažu tiesību aktu pieņemšanu tiepaši par makroekonomisko palīdzību, lai mums nākotnē būtu iespēja ieskatīties dokumentos un konsultēties eh, arī par daļģētiem tiesību aktiem, ja, piemēram, summa, kas, piemēram, tiek novirzīta uz Ukrainu, ja tā netiks adekvāti izmantota, tad mēs nākamajā revizijas palātas kontrolas ziņojumā noteikti piedzīvosim dzīves brīnumus. Es vakar uzraudzības grupā par Ukrainu runāju par to, un es domāju, ka šajā jomā mums vajadzētu ļoti uzmanīgi nākotnē raudzīties. Paldies! Paldies! Jā, EFDD un zaļo uh, Andri vēl nav klāt, tā ir Lepenas kundzei vārds. Jā, daži vārdi par um, revīzijas palātas ziņojumu, kas tika jau pieminēts, proti par šo kļūdas maršu, kas mums tiek prezentēt kā tāda kā fatalitāte, ar kur mums ir jāsamierinās. Bet revīzijas palātas ziņojumā mēs uh, uzzinām arī par nesamaksātiem rēķiniem pēc 16 miljārdiem 2012. 23, 2013. gadā. 2014. tie būs apmēram 30 miljārdi. Eiropas Savienība nepārtraukti uh, Uh, apņēmas maksāt uh, par projektiem, par kuram gal galā nav spējīgi gada beigās samaksāt, un Eiropas Savienība ieslīgs parādos, kas ir pretrunā ar līgumiem. Līdz ar to man ir konkrēts uh, vienkāršs jautājums, kā mēs varam uzdot dalību valstīm pārvaldīt savas finanses, tā skaitā arī manai valstī, Francijai, ja tās nav spējīgas ievērot noteikums. Uh, un neviens nesaka, ka būtu uh, jāuzņemas uh, vadība par uh, šiem te budžetiem. Liels paldies! Un tagad komis... Pīters Sendler. Komisijas vārdā Pīters Sendlers. Thank you and... Uh... Paldies priekšsēdētājiem un paldies referentam par sagatavo atzinumu, arī par komentāriem, kas e, izskanēja. Varbūt es atbildēšu uz trim komentāriem, kas izskanēja. Vispirms par kļūdas maržu un maksājumiem. Jā, tas joproj tā joprojām ir nopietna problēma un problēma, kurai komisija pievēršas nopietni. Vici eh, priekšsēdājs nesen norādīja uz to, ka eh, tas notika eh, budžeta kontrolas komitejā runājot prevīzijas palātas ziņojumu, ka uh, ir spēcīga apņemšanās, eh, ievies spēcīgā kontrols kultūra, lai nodrošinātu efektivitāti visās politikas jomās, un eh, tas ir cieši saistīts ar to, kā mēs īstenojam budžeta procedūru un uzraugam to, un budžeta izpilde noteikti ir eh, ārkārtīgi svarīga, jo tā ir kā vizītkārta Eiropas Savienībai, un nu, ļoti svarīgi parādīt, ka ik viens eiro, ko mēs iztērējam, tiek iztērēts efektīgi un paredzētajiem mērķiem. Problēmas ar kļūdas uh, um, rādītājiem, protams, ir nopietnas, kas attiec uz āriem attiecībām, tad te ir uzlabojumi salīdzinot ar 2012. gadu. Uh, Uh, komentējot šos kungu teikto, jāsaka, uh, tirzniecībā netiek uh, iztērēts tik daudz budžeta līdzekļu. To noteikti var uh, pamanīt arī revīzijas palātas ziņojumā, kur ir runa par kļūdas maržu, bet es domāju, ka tā nav nopietna problēma tirzniecības jomā. Tālāk, kas attiecas uz biznesa centriem. Es domāju, ka te signāls ir, ja komisija pareizi. Uh, e, uh, e, ja komisija izdodas panākt to, ka šiem uh, centriem ir papildus vērtība, uh, vēl papildus tam, ko uh, dalībvalsts dara, jāsaka, ka komisija nav tieši iesaistīta uh, tirzniecības veicināšanā, bet centrs, kas ir izveidots Pekinā, darbojas ārkārtīgi efektīgi, un uh, te ir centieni panākt to, lai Eiropa runātu vienā balsī, runājot par uh, tirzniecības barjerām, ar kurām mēs saskaramies ķīniešu tirgu, bet um, ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt to, lai šie centri tiktu izveidotu tādā veidā, eh, kas ņem vērā eh, tātad vidi attiecīgajā valstī. Ehm, ja tiek izveidot arī nacionāli centri, mums ir jāiet, jāizvērtē ietekme katram centram un tā potenciāls. Un visbeidzot pēdējais komentārs pēc tam, kad revīzijas palāta atgriezīsies pie dažiem no šiem jautājumiem, kas attiec uz ietekmes novērtējumu, piemēram, tad komisija noteikti vēl kaut ko teiks, bet šobrīd varam teikt, ka mēs ļoti nopietni sekojam eh, šim jautājumam. Mēs noteikti eh, skaidrosim to vēl vairāk. Es domāju, ka jebkurā gadījumā uh, ir uzlabojumi analīzē, kur mēs īstenojam. Protams, mēs vienmēr varam paveikt vēl ko vairāk. Paldies, paldies, un tagad vārds beigas kungam. Jā, paldies par ierosinājumiem. David, es uh, varu apliecināt, ka mēs neesam tādi apsēsti ar uh, uh vērtēšanu biznesa centri, bet es domāju, ka mums arī vajadzētu uh, būt interesētiem, lai būtu, lai būtu neatkarīga vērtējums par situāciju, un tad varbūt mēs varētu gūt labumu visiem no mums, visiem. Atbilstošā diferenciācija, kādi ir eh, cēloņi par budžeta kompleksitāti. Es domāju, šī at atšķirīgā attīstība, to visu var vēl precizēt. Arī jautājums par makrofinanšu palīdzību un eh, iespējas, ka tieši dokumentos uh, Tam es piekrītu. Mums principā budžeta kontrolē gadiem ilgi ir bijušas jau ļoti lielas diskusijas, tīpaši par programmām, ne par makrofinanšu, uh, makrofinansējumu, bet par programmām, kur mēs esam galvenie sponsori aktivitātēm ANO. Un tur bija ļoti ilgas diskusijas kontrolas uh, komitejā. Nebija iespēja ieskatīties dokumentos ANO kontrolas ziņojumos, bet dalībvalstīm bija šāda iespēja. Tas ir ļoti dīvaini, dažas struktūras ārkārtīgi dīvainas, un tas viss nesadaras kopā, ja mēs esam galvenie sponsori šādām starptautiskām programmām. Cik lielā mērā ārējās attiecībās ir jāpaplašina uz uh, attīstību un uh, speciāliem, speciāliem aspektiem, cik lielā mērā paplašināt jāparaukās, kā tur ar afet, kā ar devi, to visu var saskaņot, uh, un cik lielā mērā tas ir programmas, kas ir viņu atbildības jomā, bet, protams, ka mums tirniecības aspektā šeit ir precīzāk jāparaugās. Ja es tagad domāju, kas no miera, eh, no vienas puses eh, eh, šeit ir mūsu kompetence, bet vienlaikus ir tāda situācija, ka mums bija par diviem miljārdiem pēc pāris gadiem pārtikas produktu palīdzība, jo ANO nebija vairs naudas. Un tad ir tiešām vērts paskatīties detalizēti attīstības programmas, vai tie ir attīstības fondi, un uh, paraudzīties ārpus tiem, bet eh, šeit varbūt rasties eh, tā dīvaina atziņa, un jāparaugās, kā tad eh, saņēmē valstis apiecam šiem līdzekļiem, vai tas ir attīstības politikas izpratnē, vai tas panāk attiecīgās valsts atbilstoši attīstībai, kādas struktūras tur tas atbalsta un kā tas ietekmē tirniecības struktūras. Pirms pāris dienām tika teikts, ka jā, uh, Par katru eiro attīstības palīdzību, ko mēs dodam noteiktām valstīm, pa dīvainiem kanāliem, no desmit, pa brīnumainiem kanāliem, iznāk tā, ka desmit eiro no tā ir iegūms, vai tas tā ir vai nav. Un ko tas nozīmē ar politiskajām attiecībām šiem valstīm? Tātad tur ļoti daudz ir tāds, daudz, kas ir tā kā uz naža asmens, un kopā ar afetu vajadzētu šeit paraudzīties. Un uh, parunāt par dažiem aspektiem. Kā jau teicu, šeit ir dažas lietas, ko es arī no savas puses labprāt papildinātu atzinumā un paraudzīšos, kādu grozījumus jūs iesniegsiet. Es izniegs paldies. Jā, arī no manis liels paldies. Saka priekšādētājs, un iespēja iesniegt grozījumus ir līdz 11. decembrim 12. Uh, 11. decembrim 12. Jo 21. 22. janvārī mūsu sanāksmē mēs par to varēsim balsot tad. Līdz ar to mēs beidzu šo darba kārtības punktu un pārējiem uz piekto, atgriežamies pie piektā darba kārtības punkta. Un ļoti priecājos, ka mēs no Eiropas revīzijas palātas varam sveikt eh, Tomē kungu, sisniegs sveicu, revīzijas eh, palātas ziņojums par tirnacības preferencēm. Ir jau budžeta uh, izpildus apstiprinājuma ziņojumā diskutēts. Un es domāju, ka mums ir daudz interesanti aspekti šeit eh, jāsaskata, par kuriem ir vērts veikt vēl precīzāku analīzi, lai mēs varētu uzlabot mūsu politiku nākotnē. Es priecājos, ka Tomē kungs sniegs ievadu ziņojuma rezultātos. Paldies! Uh, thank you very much, uh, <coughs> dear chairman. Liels paldies priekšsēdētāji, cienījamie Inta komitejas locekļi. Vispirms es vēlētos pateikties par to, ka uzaicināt mani, lai iepazīstinātu ar uh, palāca īpašo ziņojumu par uh, uh, preferenciālajiem tirsniecības nolīgumiem, vai tie tiek pienācīgi pārvaldīti. Man ir prieks koordinēt šo īpašo komiteju un uh, sniegt jums informāciju par mūsu darbu. Kā jūs iespat, eh, iespējams zinat, 22. septembrī man jau bija iespēja jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu budžeta kontrols komitejā. Es domāju, ka eh, darba dokuments, kur sagatavoja referents Tāskungs, tajā ir pienācīgi apskatīti secinājumi, kurus sagatavojusi revīzijas palāta. Tagad es vēlētos jūs informēt par to, Eh, par ko tad bija runa šajā auditā un ko eh, palāta ir teikusi. Eh, palāta ir secinājusi, ka preferenciālās tirsniecības nolīguma tiek pienācīgi pārvaldība. Tas ir svarīgs instruments Eiropas Savienības politikas īstenošanā visā pasaulē. Tā dod ekonomiskos iegūmus gan Eiropas Savienībai, gan partnervalstīm, un tādējādi komisijai ļoti nopietni jāsako notiekošajiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības intereses. Tā ir arī daļa no Eiropas Savienības politikas, palīdzot ekonomikas attīstībai attīstības valstīs un uh, vēršoties um, cenšoties izskaust nabadzību. Nesenie dati norāda uz to, ka preferencās tirsniecības nolīgumi attiec uh, uz nolīgumus starp Eiropas Savienību uh, un 130 valstīm. Runa ir par vairāk nekā 242 miljārdiem eiro, uh, kas ir milzīgs apjoms arī um, Eiropas Savienības kopējā importā audita mērķis bija vispirms pienācīgi apskatīt, vai komisija pienācīgi eh, izvērtē šo ziņojumus pirms tie tiek, nolīgums pirms tie tiek parakstīti. Un otrkārt, audita mērķis bija konstatēt, vai kontrola, kas tiek īstenot pār importu, ir efektīva, lai lai netiktu ļaunprātīgi izmantot preferenciālie tarifi, muitas, ievadmuitas un tā tālāk un tā projām. Tagad uh, vēlos iepazīstināt ar vispārējiem secinājumiem. Vēlos pievērst jūsu uzmanību diviem punktiem. Vispirms, kas attiecas uz eh, ekonomisko efektu izvērtēšanu uh, auditā, konstatēts, ka uh, Par spīti uzlabojumiem, izmantojot ietekmes izvērtēšanas instrumentus, komisija nav pienācīgi izvērtējusi visus ekonomiskos efektus, kāda varētu būt. Līdz ar to politisko lēmumu pieņēmēji un citas iesaistītās puses nav tikušas pienācīgi informētas par potenciālo ekonomisko ietekmi, kāda var būt šādiem nolīgumiem. Cienījamie deputāti, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība šobrīd vēd sarunas ar ASV par tirsniecības nolīgumu noslēgšanu, revīzijas palātas secinājumi ir, ir vēl vairāk svarīgi. Tā devētais tētip eh, ziņojums, protams, netika iesniegts izvērtēšanai palātā, jo, kad mēs īstenojām auditu, uh, ilgspējīgs ietekmes novērtējums vēl netika pabeig nebija pabeigts. Es ceru, ka komisija ņems vērā revizijas palātas secinājumus un veiks pienācīgi izvērtējumu visiem ekonomiskajiem efektiem, kāda var būt šādiem, šādam nolīgumam. Otrajā ziņojuma daļā bija runa par kontroli pār preču importu. Un šī kontrola notiek trijos līmeņos. Vispirms kontroli, kur īsteno muitas iestādes dalībvalstīs, tad tālāk partneru valstu kontrols un treškārt komisijas uzraudzība. Auditā mēs pievērsām uzmanību kontrolas sistēmai, kuras ir ieviesušas dalībās no vienas puses un komisijas uzraudzībai no otras puses. Šajā jomā uh, revīzijas palāta uzskata, ka dalībvalstu muitas iestādēm ir jācenšas uh, panākt to, lai tikai atļautas preces uh, tikai atļauts preces eh, varētu baudīt šos samazinātos tarifus. Taču revizijas palāta konstatēja, ka nevien, tas nevienmēr tā ir, un ir daži piemēri, kas to ilustrē. Viens no piemēriem ir atrodams arī 4. sadaļā ziņojumā, un runa ir par um, mm, ķiploku importēšanu no Meksikas saskaņā ar preferenciālo tarifu, bet patiesībā runa bija par uh, um, ķiplokiem, kas tiek importēti no Ķīnas, un tāpēc tiem nevajadzēja baudīt šo preferenciālo tarifu. Revīzijas palāta konstatēja, ka daž, uh, ka revīzijas palāta tad arī izskatīja um, kontrols piemērus, un dažos gadījumos konstatēts, ka um, š, dažkārt Dokumentos nav pienācīgas informācijas, kas pamatot to, ka šīm precēm ir jābrau, jā, jābauda preferenciālais tarifs. Nu, tā kā attiecībā uz 2009. gadu vairs nav iespējams īstenot uh, finansiālas korekcijas, um, attiecīgie ieņēmumi ir zuduši. Balstoties uz statistikas aprēķiniem, uh, revīzijas palāta konstatēja, ka runa ir par 655 miljoniem eiro, kas ir 6% no uh, visiem auditiem. Rīdzīgi, um, rīdzīga situācija tika konstatēta arī paraugos no 2011. gada, bet šajā gadījumā nacionālās muitas iestādes vēl var rīkoties un uzlikt par pienākumu uh, koriģēt uh, finansiāli šos ziņojumus. auditā ir uh, izvērtēta arī komisijas kontrole un uh, Revīzijas palāta uzskata, ka pašreizējie uh, juridiskie noteikumi preferenciālās tirsniecības nolīgumos neparāds pienācīgus uh, noteikums, kas ļautu aizsargāt Eiropas Savienības intereses. Cienījamie deputāti, uh, Revīzijas palāta ir nākus klajā ar virkni rekomendāciju, lai uzlabotu ekonomisko efektu izvērtēšanu. Un revīzijas palāta iesaka komisijai īstenot padziļinātu uh, visaptverošu kvantitatīvu analīzi par jauniem uh, tirzniecības nolīgumiem Un to darot, komisijai ir jānodrošina tas, ka Eiropas Savienības sarunu vedēji saņem visu nepieciešamo analītisko informāciju saulaicīgi, un uh, arī Eurostat dati tiek attiecīgi izmantoti. Komisijai ir arī jāveic iekšējais poste izvērtēšana, lai izvērtētu, cik lielā mērā preferenciālas tirsniecības nolīkumi uh, palīdz sasniegt eh, tirsniecības mēķus un kā rādītājus būtu iespējams uzlabot galvenajos ekonomiskajos sektoros. Lai uzlabotu Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību komisijai ir jāsagatavo attiecīgie faili, lai dalībvalstīm būtu uh, pienācīgu piekļuvu Eraks analīzē par zaudējumiem Eiropas Savienības budžetā. Tāpat arī ir jānodrošina tas, lai dalībvalstis uh, uzlabotu uh, savu pārvaldības un kontrolas sistēmu un stratēģiju. Ir jāizvērtē uh, un jāveic uh, uzraudzības uh, vizītes dalībvalstīs, kuras gūst iegūmus no preferenciālās tirdzniecības nolīgumiem. Un, lai novērstu zaudējumus Eiropas Savienības budžetā, komisijai ir jāuzlabo arī follow-up e, izmeklēšanas, uzraudzīšana, tātad izmeklēšanas, kur veids e, Olaf. Un labāk jāizmanto aizsardzības pasākumi. Un visbeidzot, Revīzijas palāta uzskata, ka komisijai būtu uh, e, jāparādz izcēlesmes certifikātu uh, aizstāšana ar, ar tādiem kā eksportētāju pašu certifikātiem. Liels paldies par jūsu uzmanību un esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Ganz herzlichen Dank! Sirsnieks paldies Tomē kungam! Es ļoti uzmanīgi klausījos jūs teiktajā, un man ir tāda pati sajūta, kā kad es lasīju pirmoreiz jūsu ziņojumu. Sākumā es domāju, teicu, jā, nu, tas ir atkal revizijas palāca ziņojums, ļoti labi un jauki, bet, kad es precīzāk to lasīju, es biju ļoti elektrizēts, ārkārtīgi interesēts, jo izteikumi, ko jūs tur sakāt, tur ir runa par tādu ļoti ļoti fundamentāliem nostādījumiem attiecībā uz uh, tirdzniecības politiku Eiropas Savienībā. Ja to, mēs to visu apzināmies, ka, piemēram, izteikums, ka ir nepietiekams eksante vai ekspost analīzes tirdzniecības attiecībās un uh, informācija, kas ir mūsu rīcībā, nav pietiekama. Tas ir citāts, ka mēs nepietiekam adekvāti saņemam informāciju par uh, ieguvumiem, labumiem un trūkumiem un iespējama konsekvencēm, vai ar tiesniecības eh, nolīkumu var sasniegt to, ko mēs vēlamies, tas man viesa patiesi nemieru. Un ja mēs to nevarēsim uzlabot, tad mēs nevarēsim nopietni turpmāk noslēgt tiesniecības nolīkumus. Un pat labi mums ir 20 tiesniecības nolīkumi, par kuriem mēs runājam. Tas ir milzīgs izaicinājums. Un iepriekšējā komisija tas nozīmē, nu ko tad komisija dara, lai šos trūkumus uzlabotu, ko komisija dara, jūs tikko kā pieminējāt TTIP, ko tā dara, lai mums patiešām būtu uzticama informācija, ir īpaši ņemot vērā ambiciozo rīcības plānu par 20 sarunām, kas tiek vestas, lai mums patiešām būtu nopietna informācija. Tas es runāju to kā iesaistītais, bet gribētu referentam Bēgas kungam vēl dot vārdu. Jā, liels paldies pavisam īsi priekšsēdētāji. Es vēlreiz paraudzījos uz kopsavilkumu. Un tur skaidrs kļūst, kā no vienas puses. Jā, es atbalstu to, ko jūs teicāt. Šeit tiešām ir darīšana ārkārtīgi daudzslāņēna joma. Es tieši iedomājos, es tikko kā biju Hamburgā, es dzīvoju netālu no Hamburgas, un raudzies uz Hamburgas ostu. Šiem ārkārtīgi daudziem konteineriem, kas tur ir, jūs varēsiet arī citur to teikt, ak, Dievs, kā to visu var kontrolēt. Tas ir vienkārši kaut kas traks. Vienlaikus revīzijas palāta ziņojumam tur ir ļoti saprātīga trūkuma analīze, un tas ir jautājums par dalīto kompetenci, un tas būtu arī jautājums revizijas palātē, kur patiešām ir vājie punkti. Vai tas ir, ka mēs no komisijas puses vajadzētu sastādīt riska profilus, vai trūkst uzraudzība, vai riska menedžmenta sistēma netiek komisijas, no nu, komisijas puses pietiekami pārvaldīt, ko komisijai vajadzētu darīt. Tas īstenībā ir jautājums, cik daudz darbinieks vajadzētu, lai to tiktu galā. un vai šeit varbūt eh, vajadzētu diferencēt eh, būtiskos trūkumus, kas tiek īstenos dalībvalstīs. Jūs nosaucāt punktus, es domāju, ka apmēram pusi no tiem jūs norādāt uz dalībvalstīm. Un interesants jautājums ir, kur mums ķerties klāt? Kurā vietā? Jo komisija, protams, ir atkarīga no atbalsta un aktivitātēm dalībvalstīs uz vietas. Es paldies! Jā, paldies. Tad tautas partijas vārdā kolēģis. <coughs> Muchas gracias. <coughs> Muchas gracias, presidente. Eh, enhorabuena. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un eh, varu apsveikt eh, Tome kungu. Šķiet, ka tā kā jūs to arī mums ilustrējāt, šis pētījums ir ļoti efektīvs un tas attaino trūkumus, kādi varētu parādīties eh, Eiropas Savienības eh, tirsniecības politikā. Kā mēs jau dzirdējām iepriekš, šis ziņojums ir visnotaļ satraucošs. Pirmkārt, jau ir informācijas trūkums parlamentu līmenī, ir vesela virkni atbildētu jautājumu, un tas ir ļoti negatīvi, jo šobrīd mēs diskutējam par daudziem ļoti svarīgiem līgumiem, komerclīgumiem, un šī informācija ļoti būtiska Tāpat es arī esmu ļoti nobežījies par to, ka komisija nerespektē savu pienākumu veikt pilnīgu kontroli. Protams, tas nevienmēr ir viegli, bet eh, dalībvalstīm un komisijai būtu ļoti rūpīgi tas jāizvērtē. Es eh, ticu brīvās eh, tizniecības principam, taču noteikumi ir jāievēro. Ir jābūt šādiem nosacījumiem, kam ir jā, kas eh, ir jāievēro, un tas netiekst būt kā trojas zirgs, lai nelegāli importētu kādus eh, produktus. Tāpat ir arī zināma skepse, kas eh, pastāv pret zināmiem nolīgumiem, un tādēļ, lai izvairītos no populisma, ir jābūt vēl rūpīgākai pāraudzībai, pretie gadījumā sabiedrības viedoklis varētu būt drīzāk negatīvs. Tātad uzsver vēlreiz, ir jābūt striktai, rūpīgai kontrolē un komisijai ir jā. E, Komisija un dalībvalstīm ir nekavējoties jāizpilda savas apņemšanās un saistības. Un paldies revīzijas palātai, kurai pateicoties mēs varam uzzināt, kāda ir patiesā situācija. S&D, David. Sociāldemokrāti, David, vai kāds vēl cits? Um, I guess... Es uh, domāju, nu, trīs lietas. Um, pirmkārt, um, tas, kas ir visvairāk uh, satraucoši, manuprāt, šajā ziņomā ir tas, ka mums nav nekādu tiesisku pilnvaru, lai varētu cīnīties ar uh, krāpniecību, kas ir um, cēlusies trešajās valstīs. Es eh, domāju, ka mūsu sistēma nav vēl pilnībā atstrādāta. Un eh, tas eh, ir būtisks trūkums par visiem brīvās tirzniecības nolīgumiem. Otrs jautājums vairāk ir mazāk komentārs, drīzāk jautājums. Es sapratu jūsu argumentāciju, bet es īsti nesapratu, kā aizstājot eh, izcelsmes certifikātus ar pašcertifikāciju, tas eh, varētu atvieglot šo procedūru. Es saprotu, ka jūs nostājai ir zināms pamatojums, taču es labprāt uzklausītu šo pamatojumu. Es eh, īsti nesmu pārliecināts par to, ka ekspostu izvērtējums par mm, ienākumu uh, kritumu varētu būt noderīgs, um, kā jūs to apgalvojāt. Es domāju, ka te runa ir par ļoti daudz un dažādām jomām, un mēs uh, te runājam par dažādu veidu atbalstiem, lauksaimniecību, izglītību un citām jomām. Ja mēs um, skatām uh, šo izvērtējumu par eh, tirzniecības eh, nolīgumiem un par ienākumu izmaiņām, tad eh, ir jāsaprot, ka mainoties nosacījumiem vienmēr būs kāda puse, kura zaudēs. Nav īsti skaidrs, kādi tieši šajā gadījumā būs ieguvumi, tādēļ būtu ļoti svarīgi jau saulaicīgi saprast, kāda būs guvumi Eiropas Savienība, kā, kāds, kāda būs guvumi partnervalstīm ekonomiski, sociāli, videi. Un ja mēs koncentrējamies tikai tīri uz ienākumiem un rentabilitāti, tas uh, varbūt ir pārāk šaurs jēdziens. Paldies, nākamais runātājs. Paldies. Ļoti īsi. Vēlos piebilst uh, to, ka ir ļoti satraucoši runāt par eh, potenciāliem ekonomiskajiem zaudējumiem. Tas, eh, te, te runa ir par tādām ļoti nopietnām summām un būtu jāpievērš ļoti liela uzmanība šai situācijai. Tam ir jābūt augstai prioritātei. Un tālāk Eirostat, kurš iesaistās datu analīzē, lai veiktu labāku uh, um, datu analīzi, tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Nākamais zinātājs. Paldies! Es domāju, ka no vienas puses tas mums uh, sniedz vielu pārdomām, un no otras puses tas saspoguļo patieso situāciju par tēmām, par kurām runājuši esam jau agrāk. Mums ir nepieciešams Eiropā um, nodrošināt tādu vidi, kurā nolīgumi un līgumi būtu pietiekami izvērtēti, ir pārāk daudz eh, trūkumu un eh, informācijas trūkuma. Trūkums ir pārāk liels eh, un nepieciešams nodrošināt neatkarīgu izvērtējumu un pāraudzību, lai būtu iespēja nospraust stingras robežlīnijas un iekļaut aktuālu un būtisku informāciju un nodrošinātu to, lai komisija arī veiktu pāraudzību. Tāpat arī ir jānodrošina tas, lai mēs eh, pārliecinātos par to, ka puses, kas ir uzņēmušās saistības, tās tiešām arī izpilda. Tāpat runājot par krāpniecību, kas jau tika pieminēta, tas tiešām ir ļoti satraucoši, jo mēs redzam vairākus piemērus eh, praksēm tiesa jau ir skatījusi lietas šajā sakrā un nav bijis skaidrs vairākos gadījumos, vai nospraustās prasības vispār ir ievērots, jo tās nav bijušas pietiekami skaidras. Tātad jautājums ir par to, kā to izvērtēt un, ja ir krāpniecības potenciāls, tad ir jābūt skaidri nospraustiem kritērijiem, uh, un ir jābūt pietiekami demokrātiskam izvērtēšanas un pārskatīšanas eh, procesam, lai nodrošinātu to, ka mēs varam izstrādāt šādu skaidru eh, darbības vidi un lai mums būtu arī iespēja paplašināt eh, šos atskaits punktus citām jomām. Paldies, Helmut! Paldies, Bent! Divi papildus komentāri ar visiem komentāriem, kuriem es eh, lielā mērā piekrītu tam, ko teica kolēģi. Tas ir ļoti jūtīgs ziņojums. Un ja tu saki, ka tas izvirs arī vispārīgus eh, pārdomas par to, kas ir pamatā tirdzniecības politikai, tad es te pilnīgi piekrītam, ko tu teici. Jo likumdevēji šeit ir eh, tādā pozīcijā mēs faktiski lēmjam par nodokļu maksātāju naudu, kā tā tiek izmantot, un es nevēlos, lai mēs izvirztos, uzmestos par tādiem lēmējiem, kas eh, nosaka, kas notiek dalībvalstīs. To mēs maz nevaram juridiski, bet mums ir tiesiskais pienākums par 28 eh, dalībvalstīm un viņu priekšā uzņemtas atbildība par to, kā tiek izmantot šī nauda. Un uh, ziņotājs no revizijas palātas, Tomēkungs, man ir jautājums viņam, vai nebūtu nepieciešams, lai mēs par katru likumdošanas aktu, par katru nolīkumu arī no abu likumdevēju puses, ka mums vajadzētu novērtējumu. Komisija bieži vien mūs sagatavo ietekmes novērtējumus, uzklausīšanās, to mēs dzirdam, vai no tām ticēt vai nē, un tur ir ekspertu analīzes, atzinumi. Jā, bet šeit izvirzās pamat jautājums, ka mēs šādus novērtējumus mums vajadzēja gan no Eiropas parlamenta, gan no padomas puses, lai dalību valstis no savas puses varētu uzņemties konkrēti juridiskas saistības, lai viņi dalību valstu līmenī, kontrolas līmenī varētu īstenot savas atbildības uzdevumus. Un šeit vajadzētu paraudzīties, kā šeit ir sadarīts kompetences par tirdzniecības eh, nolīkumiem dalībvalstu pusē, ar dalībvalstu saistībām no savas puses īstenot kontroli, no savas valsts eh, puses īstenot eh, vienošanās nosacījumu. Šeit mums vajadzētu kopā apsēsties un padomāt, kādā veidā varētu šeit eh, no jauna izvērtēt, kādas koncepcijas varētu, ir tiepaši ņemot vērā to, ka tagad notiek 20 sarunas par tiesības nolikumu. Jā, patiešām. Līdz ar to arī mūsu uzdevums ir eh, izdarīt secinājumus, un mēs par to vēl runāsim. Ko saka komisija par to? Ar lielu interesi klausīšu, ko teiks komisija. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsādētāji. Paldies eh, vēlreiz eh, Tome kungam. Mēs jau esam vairāk kārt tikušies. Nu, varbūt, ka jūs nebūsiet pārsteigti dzirdēt no komisijas to, ka pirmkārt eh, jau mēs varam apstiprināt to, ka mēs pieņemam šo ziņojumu un revizijas palāts rekomendācijas. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti noderīgi. Uh, lai pielāgotu savu darbības eh, veidu attiecībā pret eh, šiem tizniecības eh, nolīgumiem un visu, kas saistās ar muitas procedūrām. Mēs labprāt uzklausām revīzijas palātas sacīto, taču tajā pašā laikā jāpaturprātā, ka te runa ir par 15 gadu posmu, gan arī 15 gadu posms ir bijis tas, ko uh, palāta ir izvērtējusi. Un eh, tā tad eh, jāskata situācija kopumā. Pašreiz situācija ir šāda. Mūsu nolīgumi, to starp nolīgumi ar eh, Japānu un TTIP, kas neietilpst šī pārskata ietvarā, um, uz šiem nolīgumiem attiecas četru etapu izvērtējums to starp ir eh, vides, sociāli ekonomiskie kritēriji. Mēs veicam eh, praktisko izvērtējumu sarunu laikā un veicam izpēti sarunu noslēgumā par nolīguma, ehm, par to, kādas būs sekas šim nolīgumam, pirms tātad tas tiek parakstīts. Tātad veicam iz, ietekmes eh, novērtējumu un ņemam vērā iespējamos uzlabojumus, ko tiesa ir ieteikusi. Eh, veicam tātad arī ex eh, ante un ex post eh, izvērtējumus, um, ņemot vērā šo nolīgumu lielo mērogu. Viens no aspektiem, ko tiesa ir uzsvērusi, ir ienākumu kritums. Tas ir viens no aspektiem, kuram mēs eh, pievērsīsimies eh, eksposta eh, izvērtējumos, bet runa nav tikai par to. Protams, ja mēs noslēdzam izniecības nolīgumu, viens no mērķiem ir samazināt muitas nodevas, tādējādi arī krītas ienākumi, ko Eiropas Savienība saņem, ievadot, importējot preces. Protams, ir ļoti svarīgi izvērtēt šos konkrētos indikātors, taču ne jau uh, šis elements būtu vienīgais, eh, kas būtu jāņem vērā, runājot par Eiropas Savienības budžetu kopumā. Tālāk runājot par ienākumiem, jo pagātnē veiktie ietekmes novērtējumi būtu varējuši būt eh, spēcīgāki un eh, konkrētāki. Un mēs pie tā šobrīd strādājam. Mēs, piemēram, izveidojam tādu kā ceļvedi ilgtspējīgas attīstības izvērtējuma pārskatiem un esam vienojušies par eh, jaunām darba metodēm ar Eirostat, eh, sadarbībā ar Eirostata un pārskatām arī šos eh, procesus. Ir jomas, kurās mēs varbūt neesam tik ļoti visatvaroši, kā mēs būtu varējuši būt, piemēram, Indijā ir bijusi, ir, ir pausta kritika par to, ka esam varējuši eh, paust eh, viedokli par eh, neformālo tautsemniecību. Tātad šis ir jautājums, kas ir visnotaļ neizpētīts un pat dalībvalstu līmenī tas joprojām ir sarežģīts jautājums. Tāpat ir bijusi kritika par to, ka neesam iekļāvuši izvērtējumu par lietotāju piekļuvi medicīnas pakalpojumiem. Un no otras puses mēs izjūtam to, ka šobrīd pētījums, izvērtējums ir pietiekami solīts, esam varējuši iet, iekļaut gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, gan arī citus aspektus, kas um, nodrošina šādu pietiekami pamatīgu un visaptvarošu pētījumu. Mums tātad ir um, divas, trīs eh, ekspostu, divi, trīs ekspostu izvērtējumi, kas ir paredzēti nākamgad. Un, protams, ir jāatstāja arī pietiekam daudz laika šiem nolīgumiem, jo daudzos gadījumos ir piecu gadu pārējais periods, eh, kur laikā dažādi noteikumi stājas spēkā, līdz ar to galīgo ietekmi var izjust eh, gadu vai vairākus gadus pēc tam, kad nolīgums vispār ir stājies, stājies spēkā. Tātad eh, dažkārt ir nepieciešams atstāt nedaudz vairāk laika, lai veiktu šādus izvērtējumus. Un visbeidzot jautājums par pietiekamu uh, kontroli un tiesisko pāraudzību mūsu nolīgumiem. Šis um, jautājums um, tika minēts uh, tādā kontekstā, ka mums uh, varbūt vajadzētu iekļaut uh, nolīgumos klauzulu par to, ka ir iespēja pārtraukt šos nolīgumus gadījumā, ja rodas nopietnas problēmas. Um. Un šīs debates sevišķi aktuāls bija laika posma, attiecībā uz laika posmu pēc eh, Korejas nolīguma. Komisija ir eh, apsvērusi šos jautājumus un eh, Korejas gadījumā, kad mēs nevarējām panākt šādu vienošanos, mums nācās sabalansēt pieju, mēs panācām ko citu, proti konsultācijas ar uh, Korejas pusi pirms uh, pārtraukšanas, uh, proti tas nozīmē, ka pārtraukšana ir iespējama, bet to nevar veikt tik vienkārši. Un Kanādas un citu pušu gadījumā mēs um, rīkosimies līdzīgi, tur ir bijusi iespēja panākt šādu vienošanos, mēs par to esam uh, uzņēmušies saistības, esam apņēmušies to darīt, un tātad tā ir daļa no pamatpakotnes, lai nodrošinātu to, ka ir veiksmīgs eh, šis eh, saruna process ar trešajām valstīm. Un visbeidzot eh, par muitu un riska profilēšanu. Šajā gadījumā jāteic, ka DG taksud kolēģi ir pievērsušies eh, šim jautājumam, un augstāk riska gadījumos mēs aicinām eh, dalību valstis eh, identificēt tās jomas un nozares, kas varētu būt sevišķi sensitīvas un kur varētu būt šie noteikumi arī nekorekti piemērot. Tātad galvenais, ko vēlos sacīt, mēs pieņemam uh, revīzijas palātas eh, atzinumu, ziņojumu, un ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai mums būtu tirzniecības nolīgumi, kas būtu veidoti uz stabiliem pamatiem un kas eh, būtu tiesiski un korekti izveidoti, un lai izvairītos no uzticības trūkuma, kāds varētu rasties. Es domāju, ka šis ziņojums palīdzēs īstenot šos mērķus. Paldies! Mūsu referents vēlas vēl izteikties. Jā, paldies! Es tad drusku sarāvos, kad komisijas pārstāvis noteikti pareiz teica, ka noteiktām nu, lietām vajadzīgs laiks, un dažām lietām vajag pat vesels piecus gadus. Piecos gados droši vien pēc vēlēšana statistikas puse no mums šeit vairs nebūs. Tādēļ es domāju, ka Tirniecības palātas uh, aprēķinus ir tiešām šeit uh, jāskatās, kas to um, kas ar tiem notiek. Ir īpaši par risku profilēšanu, un tika, nu, teiks, ka tagad uh, tas tiks uzsākts. Jautājums, kā dalība valstis uzlabo savu risku menedžmenta sistēmu, lai tas eh, pēc šī interesantā ziņojuma nepazūd vienkārši. Un eh, tīpaši attiecībā uz valstīm, kas īpaši labumu gūst, nu, un šeit vajadzētu īpaši ar šīm valstīm, ir tīpaši par akumulācijas jautājumiem runāt. Un es domāju, ka no revizijas palātas ziņojuma to visu var secināt, un es uzskatu tāpat kā komisija, ka vajadzētu gada laikā būt starpziņojumam kāda ir aktuālā situācija, un lai mēs varētu vēl pārbaudīt, vai tas ir pozitīvi, vai tomēr kritiski vērtējams. Es domāju, ka to vajadzētu kritiski parādīt, ka mēs to tiešām darīsim un uh, strādāsim pie šī jautājuma mūsu sanāksmēs. Bēgs kungs, jā, es tieši tāpat domāju, un varbūt, ka es kā priekšsēdētājs un jūs kā referents, mēs varam uzrakstīt eh, vēsturu komisiju, kurā mēs uzskaitīs visus šos punktus, un tādā veidā mēs varētu strādāt, lai pēc noteikta laika mēs varētu šeit eh, paraudzīties, un ja būs vajadzīgs, tad ar rezolūciju parlamentā varētu izteikt savu viedokli. Ja es redzu, ka jūs piekrītat, un tad mēs to tieši tā arī darīsim. Lasi, rakstīsim kopā vēstuli komisārei, un pēc tam gaidīsim, prasīsim vērtējumu follow-up. Tomēr, kungs, jūs jums uzdev vairākus jautājumus un uh, jūs sniegsiet par komisijas atzinumu. Jūsu izteikuma laiks tagad. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Jā, ir vairāk jautājumu, uz kuriem es vēlētos atbildēt. Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka mūsu ziņojums Um, protams, neapstrīd Eiropas Savienības tirsniecības politiku. Mēs tikai esam uh, konstatējuši, ka ir daži kritiski aspekti, piemēram, informācija, kas ir pieejama uh, sarunu vešanas procedūrai un uh, tāpat arī attiecīgajām iestādēm. Mēs iesakam, ka būtu jāuzlabo situācija šajā jomā. Mēs neapstrīdam tirzniecības politiku, mēs nerunājam par to, vai tā mums uh, palīdz um, um, rast iegums, vai nē. Mēs ar prieku um, uzklausījām no komisijas to, ka jau šobrīd tiek ņemts vērā mūsu iepriekšējās rekomendācijas. Un arī mēs turpmākajos ziņojumos uh, noteikti to ņemsim vērā, mums noteikti būs iespēja atgriezties pie jums un paskaidrot, kā mūsuprāt komisija ir ņēmus vērā mūsu rekomendācijas. Jā, Iespējams, ka mēs vairāk uzsveram vājos punktus un ne tik daudz ieguvums no tirsniecības politikas, bet tāds jau bija arī mūsu ziņojuma mērķis, proti rekomendācijas uzlabojumiem. Ir vairāk specifisku eh, jautājumu, kas tika uzdot. Vispirms, eh, juridiskās pilnvaras saskaņā ar tirsniecības nolīgumiem. Um, parasti Olaf ir tiesības veikt izmeklēšanu. Nu, jāsaka, ka nav uh, īpaši skaidra situācija attiecībā uz trešām valstīm un ir daži gadījumi, kuros ir ziņas par uh, to, ka Olaf rekomendācijas tiek īstenotas, bet, lai to darītu, ir nepieciešams eksportējušās valsts apstiprinājums, ir piekrišana. Tad arī tās ir izmaiņas, kuras mēs iesakām. Mēs atzīstam, ka sarunvešana nav vienkārša, divpusējās sarunas nav vienkāršas, bet arī te ir vieta uzlabojumiem. Tālāk, kas attiecas uz pašsertificēšanu. Nu, runa ir par atbildības uzņemšanos. Bieži vien importētāji, kur izmanto um, falsificētus uh, dokumentus, Gau galā tas nozīmē, ka tas ir nodokļu maksātājs, kas uh, uzņems uh, atbildību. Jeb uz viņu gulsts šis sloks. Mēs, protams, neiesakam paredzēt vairāk resursu muitas kontroļu veikšanai. Mūsu mērķis ir panākt lielāku efektivitāti sadarbībā un arī veicot komisijas monitoringu. Mūsu ziņojumā jūs um, pamanīsiet arī tādus gadījumus, kad OLAV rekomendācijas nav tikuši ņemts vērā no um, nacionālo iestāžu puses un administratīvā sadarbība nedarbojas pienācīgi. bet mēs, protams, nepieprasām papildus resursus. Mēs vēlamies drīzāk, lai rekomendācijas labāk tiktu ņemts vērā. Protams, ka lielākā daļa pie jautājumu, pie kuriem mēs strādājam, ietekmes novērtējumi, tos ir ārkārtīgi grūtīgi izvērtēt. Mums ir, eh, protams, sava dienesta, un mēs nevaram, iznā, bet mēs nevaram izvērtēt ietekmes eh, novērtējumu. Mēs raugāmies to, ko komisija dara. Jāsaka, šajā ziņā instrumenti ir diezgan jauni. Un ir manām zinām uzlabojumi laika gaitām. Mēs uzsveram, ka komisija ir jāveic veid, šāda veida analīze konsekventā veidā un saulēcīgi, jo šai analīzē vairs nav nekādas nozīmes, ja tā nāk novēlot, un, protams, ir jābalstās uz datiem. Mēs pieminējām Uh, arī uh, to, ka mums ir zināms bažas par komisijas uh, izmantoto modeli, bet iespējams, ka tas ir šobrīd labākais pieejamais modelis, lai apstrādātu datus, lai tos atjauninātu un attiecīgi ņemt vērā šajā modelī, lai izra, izdarītu secinājumus un pieņemt lēmumus. Vēl daži aspekti potenciālie ekonomiskie zaudējumi. Mēs izvērtējām kvantitatīvi tos um, savā ziņojumā. Tālāk jūs runājat arī par komisijas budžeta izpildu un par uh, kļūdu. Tas, ko mēs konstatējām, kļūdas ir ieņēmuma sadaļā. Vairāk nekā 6% no kopējā muitas ieņēmuma apjoma. Ja mēs paraugamies uz ieņēmumu sadaļu budžetā kopumā, tātad tas nav nemaz tik daudz, taču, taču tie joprojām ir e, eh, 152 miljoni eiro vienā gadā. Mm, runa ir par divām dalībvalstīm, kā tas ir pieminēts. Uh, apvienotā karaliste, Vācija un Francija. Tātad muitai šajā jomā vēl ir jāstrādā. Tik uzdots jautājums, vai revīzijas palāta uzskata, ka ikvienam tirsniecības nolīgumam ir jātiek izvērtētam saskaņā ar visām procedūrām. Sagatavojot savus secinājumus, mēs esam to arī pieminējuši, proti, ja vien netiek um, pienācīgi veikts ietekmes novērtējums attiecībā uz katru tirzniecības nolīkumu, citādi beigas. Ņemot vērā to, cik steidzam ir jārīkojas nolīguma gadījumā, bieži vien ja šāds ietekmes novērtējums ir jāveic iepriekš, tad, mūsuprāt, tas komisijai būtu pienācīgi jāpamato. Protams, ir arī vēl šī eksposta izvērtēšana. Mēs uzskatām, ka trīs gadus pēc līguma stāšanās spēkā tas ir pienācīgs saprātīgs termiņš, lai veiktu iekšēju izvērtēšanu kas būtu um, noderīgi jums, politisko lēmumu pieņēmējiem, un arī visiem pārējiem, kas ir iesaistītās puses attiecībā uz attiecīgo nolīgumu. Šķiet, ka esmu atbildējis gan arī uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Mēs, protams, esam gatavi jums atbildēt arī rakstiski. Paldies! Jā, liels paldies! Bija ārkārtīgi interesanti ieklausīties jūs teiktajā. Un kā jau mēs vienojāmies iepriekš, mēs nosūtīsim attiecīgu vēstuli komisijai. Mēs sekosim jūsu rekomendācijām, un es domāju, ka mums noteikti būs iespēja vēl savstarpēji pārspriest šos jautājumus kādā no nākamajām mūsu komitejas sanāksmē. Lielas paldies, ka ieradāties, un veiksmi turpmākajā darbā! <coughs> Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke. Labi, cienījamies kolēģis un kolēģi. Tagad mēs uh, sāksim kopīgu apspriešanu par 7. un 8. punktu par pārskatīšanu diviem likumdošanas aktiem par uh, importiem, ir īpaši par tekstilizstrādājumiem. Šajā sakarā es varētos jums paziņot, ka faktiski bija plānots kontekstā par diskusiju par tekstilu izstrādājumiem runāt arī par situāciju Bangladešā, jo mēs ļoti cieši sekojam, kā varētu tikt uzlaboti darba apstākļi darba ņēmējiem Bangladešā. Bet Bangladešas vēstnieks šodien nebija pieejams, tā kā šo diskusiju mums būs jāpārliek uz nākamo sanāksmi janvārī. Tagad ir uh, abi likumdošanas akti. Mums priekšā došu vārdu referentam Valences kungam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, darbie kolēģi. Komisijas priekšlikuma būtība ir ļoti tehniska. Tātad te runa ir par tehniskām kļūdu korekcijām, kas tika, tad kļūdas tika labotas. Vispirms vispārīgākā regulējumā runa ir par eh, tādu produktu importu, kas nav tekstila produkti, un te runa ir par eh, dažu trešo valstu svītrošanu no pielikuma, jo tās eh, vairs nav pasaules tirniecības organizācijā, kā piemēram Armēnija, Krievija, uh, Taģikistāna, Vietnama. Tas nozīmē, ka, piemēram, Ziemeļkoreja, Uzbekistāna, Turkmenistāna, Krievija un uh, Baltkrievija uh, arī vairs nav tādā pašā statuskā, uh, statusā kā agrāk. 23. pants ir aizstāts uh, ar. Uh, lēmumu pieņemšanas procedūru, kā tā ir atrunāta pirmajā pielikumā. Kā jūs zināt, tekstilu rūpniecības nozare Eiropas Savienībā ir ļoti sensitīva nozare. Pašreiz eh, es importē tekstilu eh, no valstīm, uz kurām netiecas eh, divpusēji nolīgumi, un šeit runa ir par Baltkrieviju un Ziemeļkoreju. Regulējums nosaka ikgadējās eh, kvotas eh, importam no šīm valstīm un ļauj ieviest eh, Eiropas Savienības pārskatīšanas un aizsarga pasākums. Sevišķi tas attiecas uz tām trešajām valstīm, kurā, kuru imports varētu radīt vai rada nopietnu apdraudējumu Eiropas Savienības ražošanai. Ir priekšlikums kodificēt eh, pašreizējās eh, regulas eh, par importa aizsardzības pasākumiem. Tā kā te ir bijuši grozījumi vairāk kārt, konsolidējot šos tekstus, lai padarītu tos lietotājiem draudzīgākus, tad jāteic, ka šie teksti ir diezgan tehniski un nav pretrunīgi, bet ir viens iztrūkums eh, šajā pastādātajā versijā, kas eh, piesaistīja man uzmanību, un tas būtu jāmaina. Sevišķi runājot par 9.2 pantu pārstādātajā versijā par um, institūciju sarakstu un uh, darbiniekiem kam būtu jānodrošina informācijas konfidencialitāte. Tas piesaistīja man uzmanību, jo te mēs neesam minēti. Eiropas parlaments te nav minēts, un tas varētu atstāt, eh, zinām, iespaidu uz starp institūciju informācijas apmaiņu, un pat eh, varētu eh, sanākt tā, ka parlaments būtu pilnībā izslēgts. Tāpat runājot par informācijas apmaiņu, uh, 5.2 pantām. Sarakstā nav ne parlamenta, ne padomes. Tā kā sākotnējā regulēja no 94. gada par tekstilu importu, tad varbūt, ka vienkārši teksts ir tik ļoti vecs, eh, un tāpēc arī nav iekļauti šie elementi. Tāpat arī 9.2 ir zināmas problēmas. Arī padomu piedāvā dažādas grozījumus um, šim pastādātiem tekstam. Es um, gribētu uh, lūgt paskaidrot uh, prezidentūru, kāda ir pašreizajā situācija. Paldies! Un tagad no S un D Alesiem. Paldies! Es eh, vēlētos eh, jau pirmkārt sacīt eh, to, ka šis ir tāds tehnisks darbs, un tātad faktiski te ir tikai tehniskas izmaiņas. Bet vispārīgi es vēlētos uzsvērt vienu no jautājumiem, kuru jau pieminēja arī referents, un runa ir par parlamenta jauno lomu par uh, jauno koplēmēja lomu un par to, ka ir jābūt šādai efektīvai informācijas apmaiņai. Lai mēs varētu nodrošināt to, ka problēma gadījumā mums būtu nepieciešami aizsardzības pasākumi. Ir skaidrs, ka atsevišķās valstīs eh, un zināmās nozarēs ir mm, pārāk liela kapacitāte. Tātad um, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu rīkoties nepieciešamības gadījumā, un līdz ar to parlamentam ir jābūt eh, visai nepieciešamai informācijai, lai mēs varētu attiecīgajā brīdī arī izdarīt spiedienu rīkoties, jo šīs nozars Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgas. Mēs esam nobežījušies, jo konstatējam, ka ir zinām tendence, kas attīstās atsevišķās trešajās valstīs, proti protekcionisma gara atgriešanās atsevišķās nozarēs, kas nesaskana ar jauno tiesniecības politikas eh, etapu, kāds eh, pašlaik eh, tiek uzsākts. Uzskatām, ka šie teksti un to pārskatīšana varētu būt ļoti labs gadījums, lai nodrošinātu to, ka parlamenta institucionālā loma tiek skaidri nodrošināta un atrunāta. Paldies! Tālāk mēs varam pāriet pie ECR. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, dank u wel ook aan de rapporteur. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs. Paldies eh, referentam, paldies komisijai par atbildēm. Uz maniem 5. novembra jautājumiem no šiem atbildēm varam skaidri noprast, ka šīs garantijas faktiski uh, nekad eh, nebūtu jāizmanto, bet, nu, jebkurā gadījumā šie pasākumi ir mūsu rīcībā. Tas varētu būt noderīgi tādos gadījumos, kā Ziemeļkoreja vai eh, citas eh, valstis, jo, kā jau tik minēts iepriekš, šī ir ļoti jutīga nozare. Kā to teica jau referents, runa ir par ļoti tehnisku jautājumu. Mums nav tādu konkrētu komentāru varbūt par šo jautājumu, taču mēs piekrītam referenta jautājumiem, proti eh, piekrītam eh, gan dalībvalstīm, gan parlamenta juridiskiem dienestam, kas uzskata, ka tas ļoti tehnisks un sarežģīts jautājums. Paldies, Marika! Paldies, priekšsādātāji, paldies eh, par referenta darbu. Arī es runāšu ļoti īsi. Piekrītam jautājumiem, kas eh, tika minēti, piekrītam par komisijas eh, pieeju. Eiropas Savienības tiesību aktiem jābūt skaidriem, caurskatāmiem, jābūt tiesiskajai drošībai. Un par uh, teksta konsolidēšanu varam piekrist, tādēļ nekāds grozījums nepiedāvāsim. Helmuts. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos mūsu ēnu referents vārdā, viņu nav klāt. Viņa man lūdza man pateikt, ka mēs to varam atbalstīt, tie tiešām tehniski pielāgojumi. Es gribētu pievērst jūs uzmanību vienam punktam no mūsu politiskās grupas viedokļa no referenta viedokļa. Tur ir izteikumas. Manuprāt, tur neie, nav runa tikai par daudzumu un par pielikumu aktualizāciju, bet vajadzētu runāt arī par noteikumiem, apstākļiem, kā tiek ražot tekstilu izstrādājumi uz vietas. Un varbūt šādu aspektu varētu pieminēt arī pamatojot vai turpmākajā darbā vērtējot to visu, kad komisija, kā jau tika teikts, iespējams ieviesies vēl izmaiņas, varbūt, ka šo aspektu vajadzētu ņemt vērā turpmākajos darbos. Paldies! Paldies, un tad došu vārdu komisijai, lai tā varētu izteikties Tirzniecības ģenerāldirektora Marijana Ignastesku. Thank you very much for your. Lielas paldies par uh, komentāriem. Piefiksēju tos. Es uh, vēlētos uh, komentēt konkrētāk tieši šo tehnisko aspektu. Um, ir tā, ka omnibus um, regulējumā par garantijām atsauce uz padomu ir svītrota, jo padome vairs netiks iesaistīta regulas uh, īstenošanā, bet to veiks dalībvalsts ar komitoloģijas procedūras starpniecību. Omnibus uh, kontekstā mēs neesam uh, konstatējuši to, ka padome būtu jāsvītro arī no tekstila izstrādājuma regulas, un mēs novērtējam parlamenta piezīmi par to, ka šī kļoda būtu jālabo šajā omnibusa stadijā. Ja parlaments vēlētos nākt klajā ar grozījumu šajā sakrā, tad mēs labprāt to pieņemtu. Kā jau to minēju iepriekš, esam piefiksējuši jūsu komentārus par parlamenta lomu. Ņemsim to vērā un arī paturēsim to prātā nākotnē. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs, eh, liels paldies par eh, šo eh, paskaidrojumu un atbildēm, saka referents, un es, protams, nodrošināšu to, lai Eiropas parlamenta prerogatīvas tiktu aizsargātas, un es arī labprāt iesniegšu grozījumu par 92 par padomes uh, klātbūtni šajā tekstā. Un tātad būs šis grozījums un arī um, prezidentūras piedāvātie grozījumi. Jebkurā gadījumā šie grozījumi ir tehniski un nepretrunīgi, tādēļ mēs varbūt varētu jau um, censties panākt pirmā lasījuma vienošanos. Tātad uh, Es domāju, ka šīs eh, komitejas eh, locekļi arī varētu atbalstīt eh, man nostāju. Es paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. decembris, pulksten 12. Un diskutēsim par šiem jautājumiem mūsu nākamajā sanāksmē 21. un 22. janvārī, un balsojums būs 20. 2. janvārī. Lielas paldies! Tagad mums ir nedaudz laika. 11. sāksim koordinatoru sanāksmi in kamera. Aizslēgt Andruvīm. Paldies!